Euh, chers collègues je vous propose de commencer notre réunion euh, à temps. le président gualtieri m'a demandé Cienījamie kolēģi, kamēr gaidām priekšētāju, uh, es vadīšu šo sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts. Uh, to mēs varam pieņemt, nav nekādu iebildumu. Tālāk ir divi paziņojumi, ka Pirmkārt, par trialogu rezultātiem. Pirmais trialogs notika 6. novembrī par SRM. Protokols ir Brexit vai Šekspīra valodā, un ar, ar tā jūs varat ar to iepazīties. Tātad atkārtoju, ka tas notiks 6. novembrī, tur tika runāts par dažādiem jautājumiem, bet joprojām ir lielas plaisas starp mūsu un citu institūžu nostāju. 8% pasakums 100 miljārdu slieksni ne GC, augstākā līmeņa bankas un tā dēvētās uh, eh, dzējošanas iespējas. Nezinu, kā tas saistīts ar BRD, bet no tā būtu. Uh, Nu, jebkurā gadījumā ir jābūt iespējai vēl vest sarunas, cerams, ka būs progress attiecībā uz moratoriju un iespējams būs komisijas priekšlikums, kurā būs pretīm nākšana arī parlamentu pretīm nā, eh, pozīcijai un nākamais trialogs būs 21. novembrī. Nā, otrs trialogs notika 7. novembrī CRD 2 un CRD 4. Tas jau bija Sastais trilogs par šiem diviem jautājumiem, un tur ir jautājums par pašu finansējumu, un vienkāršo to tu neto finansējumu attiecību Šīs pārunas eh, tiks turpinātas arī nākamajā trilogā, kas šobrīd ir paredzēts 26. novembrī. Es ceru, ka jums nav nekādu jautājumu, jo es neesmu priekšētāji un es nepiedalījos šajos trilogos un nespēju uz jautājumiem atbildēt. Bet, lūk, tāda ir šī patreizējā situācija. Tālāk trešais darbkārtības punkts un attiecīgi par diferencētu integrāciju. Šis ir dosie, par kuru mēs sagatavojam atzinimu eh, konstitucionālo jautājumu eh, komiteju. Un tagad došu vārdu referentam eh, Duru Frunzulika, lai iepazīstinātu ar grozījumiem. Paldies, priekšētājs kundze, cienījamie kolēģi! Vēlos uh, iesākt vēlreiz pateikties uh, referentam par palīdzību. Mums ir uh, prieks par to, ka mēs esam atraduši tik daudz Eiropas stabilitātes mehānisma aspektus. Es uzskatu, ka kompromiss, kā tas ir ticis formulēts, sadarboties ar ēnu referentu, uh, nosedz vissvarīgākos aspektus, to starp arī iesniegtos grozījumus un pieju attiecībā uz diferencētu integrāciju un paplašināšanu un konsolidāciju un integrāciju, it īpaši dalību valstu darbu ziņā, attīstot tautsaimniecību un konverģences politiku. Tomēr ir jānorāda, ka kopienas metode ir labākā, lai savienības spētu darboties, nodrošinot arī tās pielāgošanu un atjaunināšanu attiecīgajā laika brīdī, un um, es vēlos uzsvērt, cik ļoti ir svarīgi konsolidētu parlamenta un uh, nacionālu parlamentu loma, lai atjauninātu ekonomisko pārvaldību, lai pastiprinātu demokrātisko atbildību. Kas attiecās uz progresa darbos pie Banku Savienības vēlos teikt, ka um, pārunām ir jāturpinās un jāatbalsta konkrēti dalībvalstu iniciatīvas pievienoties. Un tādēļ es vēlos arī uzsvērt, cik ir svarīgi veicināt eh, struktūru fondu un citu fondu un investīciju konverģenci, arī iesaistot Eiropas investīciju banku, vienlaikus stiprinot un palielinot eh, budžetu, kas atvēlēts šām programmām ar mērķi veicināt ekonomisko koordināciju visā Eiropas Savienībā. Un vēlos vēl pāris vārdos teikt, ka Šī diferenciāla integrācija bieži vien tiek uzskatīta par veidu, kā izveidot pirmās un otrās klases eh, dalību valstis Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka šāds uzskats varētu graut Eiropas Savienības projekta darbību un kavēt arī ekonomisku un politisku uh, sadarbība vien izvērstākā līmenī, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu ar vien ciešāku savienību. Un tādēļ man arī žēl, ka Rumānijas un Bulgārijas eh, iestāšanās Schengenam varētu veicināt šādu uzskatu, it īpaši tajās dalību valstīs, kas nesen ir iestājušās Eiropas Savienībā. Vēlreiz eh, paldies, cienījamie kolēģi, un es labprāt ieklausīšos jūsu viedoklī un komentāros. Paldies! Paldies! Lamas Hurkungs, lūdzu. Oui, merci, madame le, le président. Euh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies uh, referentam par to, ka viņš ir apkopojis grupas, strādājot pie šī dokumenta un atradis visiem pieņemumu kompromisu. Es vēlos teikt, ka mēs tautas partijā atbalstam tās politiskās bažas, kas tika paustas. Ja mēs piedāvājam dažādas uh, diferencētas integrācijas veidus, tas katrā ziņā nedrīkstētu novest pie tā, ka Eiropas Savienībā ir divu kategoriju dalībvalsts, kur ir labi un slikties, ko ne, ir noteiktās nozars, kurās ir vai nu konkrētas po, eh, procedūras, vai arī politiskā griba nepieciešama. Tas ir eh, atšķirīgi atkarībā no tematikas, piemēram, pastiprinātā sadarbība, kas eh, pašlaik tiek ieviesta bet eh, nevienmēr tās ir viens un tās pašas eh, dalība valstis, kas eh, vēlas iet tālāk vai izveidot ciešāku sadarbību vienā vai otrā nozarē. Referents ir ņems vērā mūsu grozījums, par to paldies. Ir jautājums, par kuru mēs nevarējām atrast kompromisus, tas ir PU, E kompromisu. EPP e joprojām vēlās, lai tiktu minēts tehniskās atbalsts rīks, kas būtu noderīgs jaunā programma, ko piedāvāta komisija. Ir nepieciešams panākt vienošanos par šo jautājumu. EPP atturēsies galīgajā balsojumā, ja tas netiks izdarīts. Paldies. Uh, merci pour le groupe. Paldies, ECR. Grupas vārdu. Starbatī kungs lūdzu. Frau Vorsitzende. Priekšsēdētājs kundze. Šī ir integrācijas metode, kas, kā šķiet, risina dažas problēmas, tiek zondēta augsne un pārbaudīt kādi būs risinājumus. Jā, tiek runāts par uh, divu līmeņu integrāciju, varētu būt tas ir prātīgi, bet, eh, ja vien, protams, kāds varētu pieļaut tādu situāciju, ka viņš atsakās no integrācijas. Bet ideja ir tāda, ka ir dažām valstīm ir iespēja jau tagad uzsākt darbu un vispār pārbaudīt, vai kaut ko var izdarīt. Un tā ir šī diferencētā integrācija. Un ECR eh, e grupā arī uzskata, ka tā varētu rīkoties, taču mums radusies sajūta, ka šeit runa vairs nav par diferencēto integrāciju, bet par decentralizēto reformu. Un tas viss varētu būt tāds vienkārši tāds vēlmju saraksts pret centralizācijas tendencēm, un šeit uh, EKR nevarētu to atbalstīt. Tie tika runāts ar uz ESM, un tas tika dibināts, lai varētu Eirozonas ārkārtas situācija ir izcināta, vai arī vismaz varētu kaut ko darīt, ja eiro projekts tiek apdraudēts. Šī bija tā pamatīdēja. Un atsevišķas valstis uh, dara savu darbu, un tad, protams, šīs valstis tagad uzrauga to, lai viņu ieguldītais neaiziet vējā, bet tas kaut kādā veidā aizsargā nacionālos un Eiropas intereses. Un šeit tiek vienkārši runāts par plašāku centralizāciju. Tas nav īsti tas, par ko šeit vispār ir runa. Mūsu finanses ministrs Šolts ļoti skaidri to ir teiks šajā parlamentā, ka šeit ESM eh, notiek pārmaiņas uz centralizācijas pusi, uz to, kā parlamentam būs spēcīgāka loma un ka to nevar atbalstīt, un mēs arī uzskatām, ka mums nevajadzētu iet tajā virzienā, lai mēs valstīm liktu piedalīties centralizācijas procesā. Un lai viņiem būtu nepieciešams piedalīties integrācijas procesos, bet lai viņiem būtu iespēja izstāties, bet ja tas tā nav teikts, tad man līdz galam šis priekšlikums nav pieņemams. Lielas paldies Strapātī kungam, un tagad Alde eh, grupas vārda Vierinkas kundze. Frunzelika kungs, cienījamie kolēģi, liels paldies par sadarbību un par to, ka mēs esam panākuši labus rezultātus. Es varu teikt, ka Alde lielākoties atbalsta kompromisa priekšlikums, te pašā laikā ļoti žēl, ka visus kompromisus atbalstīt nevaram. Tas atsevišķi attiecas uz pēdējā brīža grozījumiem, uz attiecībā uz e-kompromisu, un tas nozīmē, ka mēs to vairs nevaram atbalstīt. Nākotnē es ļoti gribētu pievērst šādu uzmanību šim faktam. Lūdzu, nedariet, ka pēdējā brīdī jūs mainat kaut ko, par ko jau esam vienojušies. Šeit norādīts uz to, ka kopienas metode ir veids, kā rīkoties arī uh, uz, uz priekšu, un tas ir veids, kā nodrošināt demokrātisko atbildību pārvaldības uh, ietvarā. Šajā tekstā tika runāts par stiprāku savienību, tas ir svarīgi. Paldies! Lielas paldies! Un tagad zaļo vārdā. Šodien neviens nav klāt, tāpēc aicināsim Širdevana kungu, bet viņš nav klāt goja vārdā, lai izteiktos, bet varbūt kāds cits arī nav neviena. Nu, tad līdz ar to EFDD, kā tur ir, arī nav neviena. UE un ENF arī neviens nav klāt ieradies. Nu, tad labi, tad ir brīvais mikrofons un sāksim ar Pereskundzi. Ehm, nu, um, non, comment on va voter tout à l'heure, c'est sans doute un peu tard. Nu, Tātad jautājums eh, par eh, to, kā balsots, varbūt nedaudz eh, par vēlu izsakos šobrīd. Šajā tekstā ir atsauce, te tiek pieņemts kompromisā, ka Eh, tas eh, būs eh, kā pēctecis Eiropas stabilitātes mehānismam. Un tādā ziņā ir atsauce uz Eiropas monetāro fondu un drīzāk vajadzētu šajā kompromisā pateikt call for the establishment. Un tā tālāk, tāpēc, ka neviens nezina, kas tas īsti būs. Šau mich um un catch the eye baitaram. Nu tad labi, vai pie brīvā mikrofona vēl kāds gribētu piedalīties? Nu tad labi. Tad es atkal ļaušu izteikties mūsu referentam Frunzulika kungam. Lūdzu. Uh, es eh, vēlētos eh, pateikties visiem saviem kolēģiem par viņu teikto. Un tomēr, kā es to sapratu no Lamasūra kunga, tad eh, būs atturēšanās. Un tad mm, attiecībā uz minēto kompromisu un ka eh, grupa tomēr balsos par kompromisu un mm, ir svarīgi visiem, mm, lai būtu konsolidācija Eiropā un vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka tas ir svarīgi, lai eh, mēs gal galā beidzot realizētu Banku Savienību. Visa, pilnīgi visi vēlas, lai tas tiktu izdarīts. Ir svarīgi, lai arī citas dalībās pievienojas Banku Savienībai, mm, tad Eirozonā. Tomēr man ir e, arī jāuzsver fakts, e, ka ir daudzi kolēģi, kuri man ir sūtu, sūtījuši ēpastus, un viņi ir e, runājuši par dažādām briesmām, riskiem attiecībā uz Eiropas Savienību vairākos ātrumos, un vēlreiz vēlētos pateikties par jūsu sadarbību. Vielen. Liels paldies! Mēs noteikti pēc tam balsosim arī par to. Tagad ir ceturtais darba kārtības punkts. Šeit ir jārunā par kopīgiem nosacījumiem, par Eiropas reģionālas attīstības fondu, Eiropas sociālas plus fondu, kohezijas fondu, Eiropas uh, jūras un zvejniecības fondu un finansu nosacījumiem, kas ir saistīti ar šiem fondiem, kā arī ar migrācijas fondu, iekšējās aizsardzības fondu un uh, robežu pārvaldības un vīzu instrumentu. Redziet, cik garš bija nosaukums, bet jautājums ir ļoti svarīgs, un mēs sāksim ar Maletičas kundze, kas ir referente e tautas partijas grupai, bet viņa nav klāt. Tā tur ir. Tad aicināsim Markus Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es varu pat arī angliski izteikties. Regulas priekšlikums par parlamenta un padomas regulu attiecībā uz septiņiem, atkārtošu septiņiem Eiropas fondiem, kas ir saistīti par kopīgo pārvaldību. Doma ir tāda, lai mēs varētu izveidot uh, kopīgus, vienkāršotus noteikumus, lai varētu uh, nodrošināt vienkāršāku pārvaldību. Ir saņemtu 142 grozījumi, tas attiecas uz pantiem un apsverumu punktiem, un ne viss ir, ir, ne viss ir iespējams uh, iekļaut kompromisos, līdz ar to atsevišķos gadījumos būs iespējams balsot atsevišķi. Ir tikai uh, daļa, kas ir 15 grozījumi, un par šo jautājumu mēs esam daudz runājuši Rīga komitejā. Un nē, esmu līdz galam pārliecināts, ka mūsu viedoklis tiks ņemts vērā. Ēnu referenta, uh, referentu sanāksmē mēs esam vienojušies, ka tā kā ir tik daudz grozījumu, kas pārsniedz ekon komitejas darbības jomu, tad ir nepieciešams vienoties par mūsu kompetences jautājumiem. Desmitajā punktā ir runāts par fondiem un 15. pantā par mikroekonomikas nosacījumiem. Šeit ir 3 un 4 grozījumi, nu 142, diviem, kas vispār ir par šo dokumentu. Bet pozitīvais ir tas, ka mēs varam vienoties par 15. pantu. Komisijas priekšlikumi par makroekonomikas nosacījumiem ir saistīti ar šī brīža ekonomikas periodu, un tad ņemot vērā situāciju, mēs varam teikt, ka tautas partijas grupa Aldi un ECR atbalsta, un S&D ir ideja par jaunu priekšlikumu, kas tiek gatavota regi komitejā. Daži kolēģi no S&D un GOE plāno 15. pantu svītrot. Mēs šobrīd nestrādājam pie kompromisa pie še, par šo jautājumu. Uh, Atceroties to, ka ir nepieciešams sasaistīt reformas ar labu finanšu pārvaldību, lai tiešām varētu panākt rezultātus, ir nepieciešams veicināt arī vienlīdzību dalību valstīs un veicināt ekonomikas attīstību, lai radītu jaunas darba vietas. Mēlos mūsu referents vēlas pateikties visiem ēnu referentiem un, protams, meklēsim kompromisu risinājumus, jo balsošana ir paredzēta 21. novembrī. Paldies! Liels paldies par S&D viedokli. Henra Frens nav klāt, bet tad es aicinu Ferandino kungu. Buonasera, prezidente. Labvakar, priekšsēdētāji, paldies! Atvainojiet, ka es nebiju klātesoša diskusijās, tomēr tiku lūgts nolasīt šādu runu. Vēlētos pateikties saviem kolēģiem, jo sevišķi Maltičs kundzē, kura ir strādājusi ekan komitejā pie šī dosie. Un es arī vēlētos minēt trīs būtiskus aspektus šai sakarā. Pirmkārt, koncentrēšos uz vispretrunīgāko aspektu - 15. pāntu pārvaldībā, ekonomiskā pārvaldība. Šeit politisko grupu grozījumi ļoti atšķiras, jo sevišķi attiecībā uz makrokondicionalitāti. Un šai sakarā es eh, vēlētos izcelt eh, to, ka S&D eh, grupai ir iesniegusi vairākus grozījumus, un tie visi iet vienā un tajā pašā virzienā. Mm, tādā veidā tiek svītrots komisijas priekšlikums attiecībā uz makroekonomisko kondicionalitāti. Te ir runa par politisko pozīciju, kas ir saskaņā ar pēdējām sarunām. Uh, Un uh, eh, S&D to uh, atbalsta, to atbalsta arī visas parlamenta galvenās grupas, nevienu neizslēdzot. Pēc uh, pieciem gadiem uh, mēs varēsim teikt, uh, ka uh, mums bija taisnība, jo šeit uh, tiek runāts uh, par tādu instrumentu, uh, kas uh, tikai uh, soda uh, Un tas ievaino tādus reģionus, kuros ir jāveic eh, investīcijas. Tas eh, aizskar mūsu strateģiskos eh, partnerus. Drīzāk vajadzētu uzlabot darba apstākļus ilgā termiņā. Un tajā pašā laikā vienīgajā reizē, kad komisija runāja par šo instrumentu, tad neizdevās eh, viņus eh, pārliecināt par to, ka šie pasākumi nav noderīgi. Un ir eh, šobrīd skaidrs, ka galvenais mērķis šeit ir makrokondicionalitāte. Tas ir kā damokla eh, zobens virs dalībvalstu galvām. Eh, tur ir jāņem vērā, ka pastāv arī dažādas izvēles saistībā ar iekšējām diskusijām. Eh, kā tas ir iespējams? Un es vēlētos to jautāt arī komisijai. Kā mēs šeit risinām kohēzijas politiku? Ja mēs no sākuma neesam piemērojuši visus nepieciešamos iekšējos instrumentus ekonomiskajai pārvaldībai, to skaitā arī attiecībā uz tām procedūrām, uh, Eh, kas saistās ar sodiem. Un eh, žēl, eh, ka par šo tēmu ir iesniegti tādi grozījumi, kur iet pretējā virzienā. Attiecībā uz šo aspektu te ir citi grozījumi, kurus mēs nekādā veidā nevaram samierināt ar mūsu pozīciju. Un drīzāk vajadzētu attīstīt kaut ko veiksmīgāku. Manuprāt, ir bīstami tas, ka grozījumi paredz eh, to, eh, ka ir jāierobežo dažādi īpaši ekonomiskie apstākļi. Paldies! Paldies Ferandino kungam! Osaka kungam bija nepieciešams izteikties. Es EKR grupas vārdā, bet Štrapāte kungs, lūdzu! Paldies, Osaka kungs, un ļoti atvainojies, bet uh, viņš labprāt uh, lika man nolasīt savu tekstu. Paldies par šo iespēju! sniegt dažus komentārus par grozījumiem, kas ir iekļau, iesniegti šo ziņojumu. Kā jūs noteikti esat informēti, EKR kopumā ir par to, lai varētu regulēt un šos septiņus Eiropas fondus, lai varētu nodrošināt kopīgu uzraudzību, lai varētu radīt vienkāršotus un konsolidētus noteikumus un mazināt administratīvo slodzi gan finansējuma saņēmējiem, gan arī pārvaldniekiem. Runājot par konkrētiem priekšlikumiem, tad būtiskākā lieta ir 15. pāns. Un tas ir saistīts tieši ar to, kā var risināt jautājumu par solītās naudas izmaksāšanu un par ekonomisko pārvaldību. Ir dažādi veidi priekšlikumi iesniegti. Daļa ir tāda, ka 15. pāns vispār ir e, svītrots vai arī noteikumi kļūtu striktāki. EKR grupas ēna referents uzskata, ka mums būtu nepieciešams pēc iespējas lielākā mērā pieturēties pie komisijas teksta par, šie, par šo jautājumu, jo tajā ir iekļauti noteikumi, kas jau ir iesniegti un pārbaudīti šajā daudzgadu finanšu plānā. Turklāt EKR nevar atbalstīt nekādus grozījumus, kurā padomes loma lēmumu pieņemšanu procesā tiek apdraudēta. Referents uzskata, ka būtu nepieciešams iekļaut īpašo klauzulu, kurā padome var ieteikt komisijai īpašos apstākļos atsaukt finansējumu, ja dalība valsts to ir pieprasījusi. Savukārt ir vairāki citi jautājumi, kā ir uzskata, ka ir nepieciešams ieviest tādus grozījumus, kas prioritizē, atvainot tāds saržģīts vārds, prioritizēšana, padarīt par prioritāti. Gan jau jūs saprotat, nav viegli lasīt citu tekstu. Lai būtu prioritārie projekti un kas ir saistīti ar migrācijas jautājumiem. Mēs uzskatām, ka šim mērķim ir nepieciešams atvēlēt pienācīgo finansējumu, izmantojot Eiropas sociālo fondu. Te pašā laikā mēs atbalstam arī grozījumus, kas veicina sadarbību vietējā līmenī, reģionālā līmenī, nacionālā līmenī. Tieši tas ir saistīts ar pārvaldību. Mēs arī varam piekrist referenta viedoklim, ka saikne ar CPR un Eiropas semestra procesam, nu tā būtu tiešām liela, liels labums, tāpēc mēs balsosim pret tiem grozējumiem, kas ma mēģina mazināt šo saikni. Paldies! Liels paldies Trapātie kungam, Alde grupas vārdā, tagad aicinām Tremozā kungu. Herr Vorsitzender, <clears throat> from the Liberal Group, we Kā liberāļu grupa, mēs uzskatām, ka tas ir pozitīvi, ka šeit tiek samazināts administratīvās barjeras labumu guvējiem. Mēs arī uzskatām, ka ir pozitīvi tas, ka elastība un efektivitāte ir šī priekšlikuma pamatā. Un Turklāt ir svarīgi arī tas, ka dalībvalstis ņem vērā e, to, e, e, kādas ir īpatnības, uz kurām norāda vietējās administrācijas. Ne visām dalībvalstīm ir centralizētas birokrātijas un ir. Līdz ar to jādod iespējas arī vietējām iestādēm, un tāpēc esmu šeit iesniedzis grozījums par šo aspektu. Uh, Līdz šim liberāļi ir atbalstījusi um, nosacījums, kas saistās ar Eiropas pusgadu. Tomēr mums ir jābūt realistiskiem līdz šim. Liberāļi ir uh, uzskatījuši, ka um, rekomendācijas katrai valstī ir jāņem vērā. Uh, esam iepazinušies ar kompromisiem eh, no eh, eh, referenta, esam pozitīvi noskaņot par B kompromisu, kur ir minēts tas, ko mēs aizstāvam. Mēs nesaprotam, kāpēc grupas ir izlēmušas, ka nevajadzētu būt kompromisiem viņu starpā, kad mēs varam vienkārši atrast pat vienu kompromisu. Attiecībā uz 15. pāntu, kas ir pretrunīgs, ir svarīgi, lai maksājums varētu apturēt tajā brīdī, eh, kāda ir eh, ievērojams eh, Eiropas Savienības likuma pārkāpums. Esam daudz sūdzējušies par to, ka Savienības likumi tiek nepareizi īstenoti, un šobrīd ir iespēja komisijai ehm, īstenot tos likumus, ko tā pieņem. Paldies! Vielen Dank, Ramon. Jetzt wäre für die Grünen. Paldies. Un tagad zaļo vārdā bijām plānojuši, ka būs runātājs, tomēr šeit neviena nav. Tagad Jēgars kungs, nē, arī viņa šeit nav. Arī EFDD grupas uh, uh, pārstāvis neredzu. ENF Zanīno kungs, labi. Tādā uh, gadījumā mm, brīvais mikrofons. Man arī ir komentārs, kā tās vērties koordinātoram. Es eh, vēlētos eh, izteikties eh, par 15. pantu un vēlētos izcelt to, ka raugoties no tautas partijas perspektīvas, makroekonomiskā kondicionalitāte ir pamatā šī brīža regulai un tas, ka mēs mazinām vai vainām šo principu, tas mums vispār nav mm, variants un to mēs skaidri paskām. Vielen Dank, um, Herr Ferber. Lielas eh, paldies, Eberkungs. Vai ir vēl kādi runātāji? Vai kāds vēlas izteikties eh, brīvajā mikrofonā? Eh, nē, šķiet, ka nē. Un tādā gadījumā Jautāšu Vēbera eh, kungam, vai viņš varbūt vēlas eh, rezumēt eh, referenta vārdā visus komentārus Ivans vārdā. Es ceru, ka mēs varam koncentrēties uz tiem grozījumiem, kur ir rekonkomitejas kompetencē. Un otrkārt, kā mēs arī varēsim atrast risinājumu, kas būtu ļoti būtisks ekon. Lielas paldies par šo komentāru. Ir arī komentāri no Budža Empela Agri, Peš un Lībe komitejām. Viņi ir e, iesnieguši atzinumus. Mēs arī esam atcēluši e, mūsu balsojumu līdz 20. novembrim. Un tādā gadījumā vēlētos e, pateikties par šo diskusiju, kas šodien notika. Un mums vajadzētu ķerties pie balsošanas, bet eh, mm, tas ir plānots uz laiku 80 eh, minūtēs. Bet eh, ņemot vērā, ka tā ir balstoš, balsošana, es domāju, ka mums vajadzētu pagaidīt 8 minūtes, kamēr visi ierodas, un līdz ar to tagad pārtraukums līdz 10 minūtes pāri 8. So, liebe, äh, liebe Kolleginnen un Kollegen. Cienījamie kolēģi, cienījamie kolēģi. Zwei im Ansatz. jā, jā, esam jau pusceļā. Cienījamie kolēģi un kolēģis, un pirms mēs metīsimies iekšā balsošanā, man ir lūgumiņš, vai referenti un UN referenti varētu palikt pēc tam, jo šodien ir paredzēts viens dosie ar daudzu kompromisu skaitu, un tāpēc šeit nebūs nepieciešams pārāk daudz balsot, par citām lietām būs jābalso. Uh, Un tāpēc arī lūdzu, mēs, vai mēs varam pabīdīt dažas lietas, un tāpēc arī lūdzu, piemēram, par nākamo darba kārtības punktu, ja jums ir ko teikt, tad lūdzu palieciet. Tagad ir nepieciešams balsot par uh, frunculikas uh, balsojums par diferencēto integrāciju, un tad sākam ar, ar testa balsojumu. Lūdzu, saspiediet kaut kādas pogas, vienu no trīs podziņām nospiediet smuki. Testēšana notiek, visi ir klāt. Jā, paskatās, vai nav pa daudz vai pa maz. Tas stimmt. Stimmt alles. Labi, nu tad visi ir nobalsojuši. Vai vēl kāds gribētu vēl balsot? Ļoti labi. Tad milzīgs paldies! Tad eh, sākas balsošana, un vispirms ir A kompromiss par pret pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss C pār pret atturas. Par C kompromisu vai mēs balsojam tagad Franculiku? Nē, nē, nē, nē, šeit ir mutisks balsojums. Pereses kundze, lūdzu. Possible, but... Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet, ja ir iespējams, tad uh, es eh, vēlētos atbalstīt eh, grozījumu, ko ir iesniegts mutiski komitejā. Tas ir tāds, ka C kompromisā tā vietā, lai būtu aicinājums izveidot Eiropas monetāro fondu, tu varētu teikt, aicinājumu izveidot uh, pēcteci eh, Eiropas eh, stabilitātes mehānismam. Gibt's Einwände gegen diese? Vai kādam ir iebildumi pret šādu mutisku grozījumu? Tā nav, tad labi. Tātad kompromiss C ar mutisko grozījumu. Lūdzu, kas ir par C kompromisu ar mutisko grozījumu? Kas ir pret, atturas, pieņemts? Tagad ir D kompromiss par pret apturs pieņemts. Tagad ir ceturtais punkts, oriģinālais teksts par pret pieņemts. Piektais punkts par pret. Nē, piektais punkts, tas ir 13. grozījums. Par pret. Noreidīts. Noraidīts ar vairākumu. Sākotnējais teksts. Es skatos, ka esmu tikko sācis, nu jau ir daži sūdzās. Tad sākotnējais teksts par pret pieņemts. Kompromiss E par pret pieņem atturas. Šis ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Tagad mums ir jābalso teksts ar grozījumiem par. Ā, nē, tas ir personāla balsojums pār pret atturas. Es pats spiežu pogu. Beidzam balsot. 31 pār 10 pret 1 atturējās, tad līdz ar to ir pieņemts. Paldies, cienījamie kolēģi, lūdzu palieciet uz vietas, jo ir nepieciešams vēl izskatīt dažus punktus. Tas ir tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā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 Okay, colleagues, thank you very much. If there is... Cienījamie kolēģi, lūdzu tie no jums, kas vēlas doties prom, dariet to ātri un klusi, es būtu ļoti pateicīgi jums par to. Un turpināsim skatīt nākamo darbkārtības punktu, un tie no jums, kas paliek zālē, mēs tālāk runāsim par astoto, par fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievirzes stiprināšanu dalību valstīs. Ne, man teica, ka ne, nē, tas nebūs tas punkts. Patiesībā runāsim par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem. Aicināšu referentu Jakobu von Vaizekaru izteikties. Yes, th thank you, Chair. Paldies, eh, priekšētājs kundze. Nē, esmu pārliecināts, vai ir visi ēnu referenti ieradušies, jo Eh, sākotnēji bija paredzēts par šo runā pusdeviņos, bet tad, eh, nu, es eh, sākšu jau diskusiju. Ar valsts obligācijām nodrošināto vērtspapīru priekšlikumu nozīme, kas ir balstīts arī zinātniskā darbā un, un tādā radījumā, ko sauc par SB, ir ar trim mērķiem. Pirmais no tiem ir domāt par to, kā risināt uh, valsts banku uh, šo tīklojumu. Lai gan regulējums pats par sevi nerisina šo jautājumu, tas tomēr piedāvā jaunu finanšu tehnoloģiju, kas ļaus to izdarīt nedaudz vēlāk, tad, kad būs atrasts pieņemams kompromiss Eirozonas nākotnē. Un būtiska iezīme attiecībā uz Eh, šo jautājumu risinājumu un to struktūru. SBM eh, struktūra ir simetriska un tas eh, nedod privileģēju nevienai konkrētai valsts obligācijai, un tas, domāju, radītu politiskas grūtības, ja ne gluži tehniskas grūtības. Mūsu pieredze bijusi tāda, ka reitingi nevienmēr ir tas labākais veids, uh, pēc kā vadīties, eh, vērtējot riskus finanšu sistēmā. Tā kā ir tāda simetrijas iezīme un vēl viena iezīme ir tāda, ka atšķirībā no cita metodes, eh, kā izdroš, izveidot šādus drošus eirozonā eh, ieguldījumu instrumentus, nav nepieciešami papildus garantiju instrumenti, un tas nodrošina lielu drošu aktīvu pieejamību Eirozonas teritorijai, un eh, es redzu, Ferberkungs jau nedaudz smaida, jo, nu, protams, mums katram var būt atšķirīgs viedoklis, un vēlos tikai pieminēt, ka mums bija divi uh, lieliski uh, eh, pasākumu, kur mēs uzklausījām ekspertus, un jūs noteikti varējāt tajos piedalīties, un tajos mēs apskatījāmies priekšrocības un uh, trūkumus dažādu veidu konstrukcijām. Un trešais saistītais mērķis ir samazināt destabilizējošu drošākās izejas meklējumu gadījumus. To mēs redzējām iepriekšējās krīzes laikā, ka tas var radīt ievērojums nelīdzsvars un jautājums ir, vai mēs vienmēr tiešām vēlamies uz ESM un ESBI ap, apvienojumu paļauties, lai šo problēmu risinātu. Tad lūk, šādi ir trīs nospraustie mērķi. Lielā mērā komisijas priešlikums ir pildu šos mērķus. Mans ziņojums koncentrējas uz četrām jomām, kurās, manuprāt, bija iespējams vēl lietas uzlabot. Pirmā no tām attiec uz regulējumu šāda veida obligācijām banku bilancēs. Uh, un vai arī es iepriekš norādīju, ka šajā regulā nevajadzētu censties risināt šo uh, valstu banku un tīklojumu, es tomēr uzskatu, ka ir svarīgi, ka laikā, kad mums vēl nav konkrēts regulējums šim tīklojumam, ir svarīgi nenonākt tādā situācijā, kas problēma kļūst vēl asāka šāda regulējuma rezultātā. Un uh, šāds risks uh, pastāvēja ņemot vērā E, jaunāko sadaļu šajā obligācijā, ka tām bija zināmas e, valstu privilēģijas. Un savā ziņojumā esmu nācis klajā ar priekšlikumu, kur ir pilnībā diversificēti holdingi, kur ir e, zemākais vidējs un augstākais līmenis, kas ir atkal tas pats kā valsts obligācija portfeles, kurām, kuriem ir valstu privilēģija privilēģijas, un tad tas būtu arī šāda regulējuma ietvara, bet ja banka izvēltos tikai iz, izmantot zemāko līmeni, tas nebūtu iespējams saskaņā ar manis piedāvātajiem grozījumiem. Lūk, tas bija pirmais eh, tehniskais eh, aspekts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, lai mēs ar šo regulu varētu turpināt strādāt. Otrs attiecas uz pāraudzību, un šeit komisijas priešlikums bija eh, visnotaļ virspusējs, un es vēlētos pārliecināties, ka ir uzticams tirgus. Un tādēļ es justos drošāk, ja būtu uh, centralizēta un saskaņota uh, certifikācija no ESMA puses un arī savienības līmenī, nevis uh, atsevišķu pāraugu līmenī. Treškārt ir jautājums par portfeļu uzbūvi. Katrā ziņā var rasties grūtības, ja, piemēram, kāda dalībvalsts, tā kā ir ļoti liels budžeta pārpalikums, vēlas izdot ļoti daudz, pār, pārtrauc izdot obligācijas, un tad varētu būt uh, obligāciju piedāvājuma iztrūkums, lai varētu izpildīt šo formulu. Un uh, līdz ar to var būt arī būt uh, situācija, ka valsts nav zaudējusi piekļuvu tirgumu, bet neizdod daudz obligāciju, jo uzskat, ka tas būtu grūti izdarāms. Lai iekļaut arī šādas situācijas, mēs esam ieviesuši procesu, ar kuru portfeļu uzbūvi var grozīt eh, saskaņā ar atbilstošu procedūru, lai eh, šo obligāciju vērtspapīru izdevēji netiktu bloķēti tādās situācijās, eh, kad rodas šāda veida grūtības. Uh, Un, lūk, eh, tāds ir papildinājums 5% atšķirībai, kāds bija komisijas sākotnējā priekšlikumā. Un eh, ceturtā lieta ir eh, parāda restruktūrizācija, un šeit jāsaka atzinība tur, kur tā piederas, un sistēmiskais ziņojums par SB tur ir nodaļa par to, kā risināt interešu konfliktus, tad, ja ir parādu restruktūrizācija, kas var radīt interešu konfliktus starp dažādajām pakāpēm, tad augstāko, vidēju un zemāko pakāpi. Un šeit mums būtībā ir vairāki grozījumi, kuros mēs cenšamies iekļaut risinājumu uz naudas līdzekļiem balstītu risinājumu no Eiropas, eh, kas piedāvā Eiropas sistēmisko risku valde. Tātad kopumā šīs eh, obligācijām nodrošinātais vērtspapīra priekšlikums ir eh, balstīts lieliskā projektā, ko piedāvāja komisija. Tas var būt ļoti būtisks nākamajos gados, lai risinātu problēmu, ko rada, ka iztrūks tiešām drošu aktīvu Eirozonā bez milzīgām papildu garantijām, kas varētu radīt politiskus sarežģījumus, un arī, protams, ir uh, valsts banku tīklojums, kas rada grūtības, bet jāatcerās, ka tas pats par sevi to nenodrošinās, tas tikai sagatavos nākamo soli. Un, lūk, to cenšas panākt šis regulējums, un es domāju, ka tas to arī var izdarīt. Un es eh, ļoti gaidu uh, ēnu referentu piedāvātos grozījumus ir bijušas ļoti veiksmīgas sanāksmes mūsu starpā, un es ceru, ka šīs diskusijas ļoti veiksmīgi arī turpināsies. Lielas paldies! Thank you, Jakob. Can I ask? Paldies! Vai, ja ir kādi ziņojumi, vai varat sazināties ar referentiem un anreferentiem, lai viņi ierodas šeit pēc iespējas ātrāk, jo mēs uh, Eh, turpināsim darba kārtības izskatīšanu, tādēļ lūdzu uzvaniet eh, attiecīgajiem deputātiem, lai viņi ierastos, jo mēs nepieturēsimies pie tiem laikiem, kas ir eh, darba kārtībā. Tie ir tikai tādi aptuveni laiki, tādēļ, ja jūs lūdzu varētu sazināt šos cilvēkus, tad lūdzu tā dariet. Un tagad došu vārdu referentiem Hübneris grupu, kundze EPP grupas vārda. Jā, es pat neatceros, kad eh, Jākus būtu bijis tik entuziastisks par kādu komisijas priekšlikumu, un man ir eh, pārsteigums, eh, ka ir Eh, tika mm, labi sagatavots darbs, ir daudz komentāru, tā kā man ir liels prieks iesaistīties šajā darbā. Liels paldies eh, manai kolēģi Danutai, kas man pārstāvēja. Atvainojiet, ka es nevarēju to izdarīt eh, pati. Mēs strādājam šeit ar jautājumu, kas ir ļoti svarīgs, ar valsts obligācijām nodrošināti vērtspapīri. To mērķis ir atrisināt jautājumu, kas saistās ar vājo vietu. Man ir prieks par eh, Vaidzekar kunga sagatavoto dokumentu, un es domāju, ka tas nodrošinās konstruktīvu un auglīgu darbu mums visiem arī eh, ēnu referentu starpā. Eh, tiekoties ar šiem ēnu referentiem, mēs jau visām vairākus aspektus, kas būtu jārisina, es katrā ziņā piekrītu priešlikuma mērķiem, proti samazināt risku, Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu stabilitāti. Tāpat ir svarīgi saglabāt nacionālos ietvarus jo tie darbos ļoti labi, bet ir nepieciešami arī mazināt sasaist starp valsts parādu un to banku nozari. Mēs ļoti rūpīgi sekojam līdz situācijai un tam, kāda tika piedāvāta grozījuma, un te ir ļoti piesardzīgi jāizturās pret šīm dažādām pakāpājiem un attiecības izvērtēšanu. Un es esmu tādā ziņā gatava uh, skatīties, kā šīs dažādās prioritātes var attīstīties un kas tas, kā tas varētu palīdzēt mums veidot drošāku Eiropu. Paldies, Hudners kundze, ECR grupas vārdā Venslokī, lūdzu. Uh, Paldies, Keja. Paldies arī mūsu referentam par ļoti labu ziņojumu un arī par to, ka mēs varam arī ļoti atklāti pārunāt šos jautājumus. Teikšu, ka ir, es neesmu pārāk entuziastiski noskaņot par komisijas priekšlikumu, jūs noteikti esat lietas kursā. Uh, bet tālos uh, dalīties savās pārdomās. Pirmkārt, jautājums, vai vispār šim produktam ir uh, pienācīgs tirgus. Mēs esam jau par to runājuši, un tas ir iekļauts arī ietekmes izvērtējumā, un komisija atkal un atkal par to ir runājusi. Mēs laikam esam vienojušies par to, ka tirgus varēs attīstīties tikai un vienīgi tad, ja ir iespēja privileģijas reducēt vai vispār uh, iznīcināt. Un tad ir daži punkti, par kuriem esmu ļoti kritiski noskaņojums, tas ir saistīts ar šo ziņojumu, jo šeit ir priekšlikums par to, ka uh, visas regulatīvās privilēģijas tiek uh, piešķirtas arī tād, kad uh, šajās obligācijās ir uh, vajadzīgais līdzsvers starp uh, pirmā līmeņa un otrā līmeņa pārskaitījumiem bet uh, tās nav saistīts ar īsto produktu, un tas nozīmē, ka mēs mazinātu privileģijas valsts produktiem, jo mēs šeit runājam par jaunu produkta veidu, un tad tas attiecas arī uz to, ka mēs šeit valsts aizdevumiem piešķiram pozitīvo riska līmeni. Un tad attiecīgi ar šādu riska līmeņiem mēs nevarēsim uh, operēt. Un šis vispār vairs neatbilst tam sākotnējām idejām, kas uh, tika iekļautas, tāpēc es uh, nedomāju, ka priekšlikumā tas šobrīd atspoguļojas. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, komisijas priekšlikumā trūkst, ir tas, ka netiek nodrošināta simetrija, uh, par ko jau tika minēts. Man līdz galam nav skaidrs un man nav pārliecība, ka būtu nepieciešams uh, priekšrakstīt, ka ka katrai valstī ir nepieciešams proporcionāli izsniegt uh, Eiropas centrālajai bankai uh, priekšlikumiem. Es labprāt gribētu, lai katra valsts varētu sasaistīt savas obligācijas ar produktiem, un tas nozīmē uzreiz, ka būs arī drošāks produkts. Un tad drošība ko nodrošina valsts obligācijas, šī, šī, e, šī drošība jau tiks apdraudēta, jo 19 Eirozonas valstis e, izsniedzot savas obligācijas, protams, nodrošina augsta līmeņa korelāciju, un ja kāda valsts kļūt maksāt nespējīgā, tās var ietekmēt arī visas pārējās valstis, un tas līdz ar to 17%, kas ir iekļauti augstā līmeņa apjomam, šis nav pietiekams, un līdz ar to izsniegšanas apjoms Eirozonas dalību valstī, nu, piemēram, riskantākām dalību valstīm būtu iespēja izsniegt nulles apjomā. Un tagad runājot par šo senior tranšu, par to, kā tas tiks aplikts ar nodokli, tad līdz ar to 17% šobrīd ir, ap, ir apstrīdēta, vai ar to pietiek, un vai šis ir visloģiskākais risinājums, vai, piemēram, ja mēs modelējam tādu situāciju, ka, piemēram, Vācija kļūs maksāt nespējīga, bet izskatās, ka 17% nav pietiekama, bet varbūt mm, tirgus vēlētos mazākus apjomus un vai izmantot varbūt šo citu instrumentu vai arī zemākā līmeņa pārskaitījumi, varbūt tie varētu būt kādi 5%, 10% ir mans priekšlikums. Bet, protams, mēs varēsim vēl par šiem jautājumiem runāt, tad, kad tiksimies ēnu referentu grupā. Bet no, katots, no EKR tas bija šobrīd viss. Alts grupas vārdā Šarmunkungs lūdzu. Presidenta. E, eh, jo. Paldies, priekšētāji. Es eh, gan esmu tikpat entuziastisks attiecībā uz šo iniciatīvu. Komisijas teksts, protams, ir labs, tas katrā ziņā parlamentam vēl ir jāuzlabo, un referenta darbs arī ir bijis ļoti veiksmīgs, it īpaši sagatavošanās darbs, kuru laikā bija uh, diskusijas ar ekspertiem. Iesākumā es uh, nebiju tik pārliecināts, bet uh, tagad, uh, manuprāt, ir īstais brīdis, kad mēs varam pievērsties arī tehniskajiem jautājumiem, jo vienmēr būs uh, jautājumi par to, vai ir jābūt 70 vai 75, bet pats svarīgākais ir, lai būtu politiskā griba šo jautājumu novest līdz galam. Un tomēr ir dažas lietas, piemēram, Mums būtu jāatbrīvojas eh, no šīs sasaistes ar banku izdevēju valstī. Ja mums būs spēcīga banku savienība, kas nav tik ļoti pakļauta eh, izcelsmes valsts, eh, valsts parādam, tas, manuprāt, būtu labs mūsu ceļa sākums. Mēs vēlamies mazināt finansiālo fragmentāciju un risku finanšu nozarē, veicināt finansiālo stabilitāti un sistēmas spēju atgūties. Uh, Vēl viena ideja ir tāda, mēs zinām, ka izdevēji iestādēji eh, jābūt eh, tikai šādai darbības veidam paredzētai iestādēji. Tai nevar būt cita veida darbības veidi. Mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai būtu uh, zema riska aktīvi ar uh, eiro denomināciju. Uz doto brīdi mums tāda nav, tādēļ ir nepieciešams mēģinājums tādus izveidot. Un vēl izdevēju organizācijas būs uh, privāti nodibinājumi, un tādēļ ir svarīgi uzraudzīt šāda veida vērtspapīru izdevējus. Un tas ir jādara Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādē. Šī iestāde būs galvenais uzraugs, tas ir ārkārtīgi būtiski, un tad šis aktīvs tiešām būtu eiropeisks. Vēl viena lieta, par kur noteikti ir jārunā, šis ir eh, sarežģīts uzbūvs aktīvs, un tomēr tas ir eh, saistošs eh, gan patērētājiem, gan līdzekļu uzkrājējiem. Nesmu pārliecināts, vai ņemot vērā tā sarežģītību vai zemākā pakāpē varētu būt pieeja parastiem patērētājiem, tas varētu būt pārāk eh, komplicēti. Pie šī aspekta mums ir nepieciešams vēl strādāt, un mūsu grupa ir ļoti entuziastiska šajā virzienā. Vēl ir pāris jautājumi, vai šāda veida vērtspapīri eh, darbosies arī krīzes laikā. Vai nu kā? Eh, noslēgumā tāds pozitīvs secinājums divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs šeit nodarbojamies ar politiku, un galu galā mēs redzam, ka ir divi veidi skatījumi attiecībā uz Eiropu. E, šis ir viens aktīvs, kura liela priešrocība būtu tāda, ka tas ir eiropeisks. Visi kungs e, teica, ka mums nevajadzētu teikt, ka tas ir kaut kas, kas nav tāds. Tas nav risinājums un tas nav eiro obligācija aizvietojums. Arī ar šādu mehānismu eiro obligācijas joprojām būtu nepieciešams. Paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā. Jā, paldies, paldies vispirms eh, referentam par lielisku sadarbību un arī par lielisku dosie sagatavošanu, jo, manuprāt, eh, bija ļoti interesantas eh, uzklausīšanas reizes, kad mēs dzirdējām ārkārtīgi daudz interesantas informācijas no ekspertiem, kas palīdzēja mūsu darbā. Tālāk, attiecībā uz ko jūs teicāt savos ievadvārdos un to noslēgumā, uh, Proti mēs eh, cenšamies atrast eh, risinājumu, kam būtu jābūt atkarīgam no institucionālām reformām, un tas būtu ļoti skaidrs šajās diskusijās jānorāda. Tas nevar būt eh, aizvietojums tām reformām, kas Eirozonai ir nepieciešams. Mēs to visi apzināmies, un tas ļoti skaidri būtu arī jānorāda jau no paša sākuma. Tālāk ir pāris bažas par šo priekšlikumu, ko mēs jau esam pauduši. Arī referents pats dažas no tām minēja pirmkārt attiecībā uz negatīvo ietekmi, kāds eh, varētu būt šādam līdzeklim krīzes laikā. Šo jautājumu mēs Esam arī uzklausīšana reizēs eh, pārunājuši. Referents arī norādīja, ka šāda veida vērtspapīri īsti labi nerisina sasaistes ar banku sistēmu un valstu riskiem. Tas īsti nav šeit atrunāts. Un eh, šīs drošākās izējas meklēšana mm, tā turpināsies par spīti šādu vērtspapīru izveidēji, un tas arī ir jāpatur prātā. Un arī paturot prātā mazākās valstis, Protams, ir negatīvu seku risks, eh, nosacījumu risks, ka ja banka tiktu eh, izslēgt no šīs sistēmas, un arī zinām tādu, ka atgrūšanas eh, iedarbība, kas varētu rasties attiecībā uz likviditātes pieejamību dažu valstu emisijās kas arī ir jautājums, kas eh, būs jārisina tālāk par referenta priekšlikumiem. Eh, vēlos teikt, ka man ir prieks dzirdēt par daudziem elementiem, kas tiek piedāvāti. Mēs piekrītam par zemāko eh, vērts šādu veidu vērtspapīra pakāpi, ka tas arī vēl ir jautājums, kas ir jāizskata, un arī par izdevēju iestāžu uzraudzību, kā jūs to aprakstījāt savos ievadvārdos. No savas puses mēs domājam par nodrošinājumiem, kas varētu palīdzēt izvairīties no negatīviem efektiem šādā vērtspapīra izdošanas gadījumā un konkrētiem līdzekļiem ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem. Un ka viens no svarīgākajiem ir paredzēt, kādas varētu būt negatīvās sekas šāda veida instrumenta izra, izveidošanai, pirms tās realizējas dzīvē. Un tad kopumā, lai arī mēs esam nedaudz skeptiski par eh, šo vērtspapīru lomu, mēs tomēr uzstājam, ka tas nav risinājums mūsu uh, ir nepieciešami arī citi risinājumi, un mēs esam gatavi sadarboties ar referentu un panākt pēc iespējas labāku tekstu. Any... Paldies! Es neredzu nevienu no goja grupas, no EFDD vai kāds vēl izteikties, nē. Nu, tādā gadījumā, Marko Zani, lūdzu, NF vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, pavisam īsi izteikšos, eh, tāpēc, ka vissvarīgākais jau ir pateikts. Un es vēlos eh, pateikties eh, referentam eh, par šo mm, mm, dokumentu. Manuprāt, tas tik tiešām atrisina arī dažādas nelielas problēmas, kas parādījās komisijas priekšlikumā. Mm, jautājums par to, kā set allocation ir pārāk liels tiesības piešķirtas, un arī Jautājums eh, par eh, certifikātu eh, pārskatāmību, ko nevajadzētu garantēt ar autosertifikāciju, bet ar to, ka iestāde veids pārbaudi. Un līdz ar to es domāju, esmu ļoti skeptiski noskaņots par šo priekšlikumu kā tādu. Kritiku pauda jau Eh, Juka kundze, eh, tad attiecībā eh, uz to, kā tirgus sevi ietver šāda veida instrumentus, kā arī attiecībā uz efektivitāti, garantēt riska novēršanu aktīviem. Un šeit es varu arī atsaukties uz Urtezunu teikto, Eiropas eh, institūcijas eh, saskaras ar eh, grūtībām novērst institūciju sliktu darbību. Un mēs cenšamies atrast kādu fantastisku risinājumu dažkārt, un tas neapmierina nevienu. Tas neatrisina problēmas, kas saistās ar to, kādā veidā funkcionē mūsu institūcijas. Un tas, kā ir eh, izveidota mm, eirozona, eh, tur nav eh, novērsti riski aktīviem, kā tas notiek finanšu sistēmās, kuras ir attīstītāks. Un līdz ar to es tik tiešām novērtēju veikto darbu, sadarbību no referenta puses, cenšoties iziet no šīm objektīvajām grūtībām, izmantot uh, Eh, zināmu fantāziju, eh, lai eh, izveidotu aktīvus, kas ir brīvi no riska. Tomēr esmu joprojām ļoti skeptiski noskaņots par to, ka šis instruments varētu kaut kam palīdzēt. Tas ne tikai palīdz, bet tam vajadzētu būt arī veiksmīgam privātajiem operatoriem, kuriem galu galā arī izmantos šāda veida aktīvus. Lielas paldies! Tagad uh, brīvais mikrofons. Vai kāds vēlas izteikties? Jautājumi? Tādu nav. Šovakar klusums. Un tagad uh, dodu vārdu uh, eh, referentām noslēguma vārdiem. Jā, liels paldies! Es tiešām priecājos redzēt, ka diskusiju atmosfēra mūsu starpā uh, Eh, bija eh, eh, ļoti tāda veiksmīga par spīti mūsu atšķirībām. Un es vēlētos izcelt vairākas jomas, kas, manuprāt, ir būtiskas. Pirmā lieta - strateģisks politikas jautājums. Nu, tātad tas ir tāds jautājums, kas saistās ar to, ko teica kolēģi Nu, tātad jautājums par to, cik lielā mērā mēs vēlamies atrisināt un cik lielā mērā mēs varam šobrīd atrisināt problēmas ar šo dokumentu. Piemēram, es varu jums piekrist, Luka kungs, ka, protams, lai ainu padarītu pilnīgu, mums vajadzētu būt pilnam risinājumam banku sasaistēji, un tā būtu. Mm, Un nu, tad, tad ir skaidrs, ka, lai tā būtu realitāte, eh, vajadzētu būt eh, zināmam atbalstam eh, no fiskāli stabilām valstīm, no valstīm, arī kuras šobrīd varbūt saskars ar grūtībām, tomēr mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs necenstos izvēlēties tādu gabalu, ko mēs nemaz nevaram norīt vienā reizē. Un tas, ko es centos izdarīt, un tas ir tas, ko arī komisija cenšas darīt, tas, eh, ka mēs eh, cenšamies veidot pirmo soli, eh, kas ir tāds solis bez nožēlas, tāpēc, ka mēs vienojāmies par to, ka nebūs milzīgs tirgus. Un tirgus tiks attīstīts tikai tad, kad būs suverēna privilēģija. Tad šis te, augstākais, augstākā pakāpe. Tur vairs nebūtu šie vērtspapīri. Un ja tas tiktu izveidots, tad būtu uh, vieglāk uh, turpmāk uh, vest sarunas, lai būtu pakotnes darījums, to skaitā mm, arī ar valsts obligācijām nodrošinātie vērsupīri, tas padarītu spēcīgāku mm, valūtas savienību. Un būtu iespējami stimuli. Tas ir pirmais komentārs. Un tas ir arī iemesls, kāpēc es tikai uh, vēlos izvēlēties zemāko pakāpi. Es nevēlētos, lai tas tiktu iekļauts tātad Nu, tātad tas, eh, kā es to ierosinu, eh, jā, eh, šī sasaiste nekļūst labāka, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir jārisina otrajā solī. Tomēr es vēlos novērst to, lai šis priekšlikums visu vēl vairāk sarežģīja. Un tas ir tas, ko es ierosinu. Tā ka tik tiešām nožēlas nav. Mm, tā ir tāda pieeja, kas varbūt neatrisina visas problēmas, bet. Uh, Ir jādomā arī par likviditātes problēmām. Jūs minējāt, arī Markozanī to minēja. Citi arī minēja, protams, ka tas ir tāds darījums, un jūs neko nevarat iegūt par velti. Tas ir jāaptur prātā. Un mums šis jautājums ir jārisina. Es domāju, ka kā mēs varam risināt, uh, ir jādomā par pakotnes veida risinājumu uh, saistībā ar vairākiem krīzes mehānismiem, kam ir saistība ar likviditāti. Un risinājums ir nepieciešams un uh, būtu šis zemākā uh, pakāpe. Iespējams, būtu arī kāda um, piesardzīga aizņemšanās, un, nu, protams, būtu ECB. Un uh, salīdzinājumā ar šī brīža situāciju, uh, ja um, būtu šī sasaistes ar instrumentiem labi izveidota, tad gal galā um, beigās risinājums būtu ļoti veiksmīgs. Tomēr uh, izolētā veidā uh, tas nenotiks. Tas nebūtu nopietni, tāpēc, ka izolētā uh, veidā uh, būs problēmas ar vērtspapīru tirgu. Runāšanas laiks. Uh, Tā tad ir ierobežots. Es eh, ļoti gaidu mm, turpmākās eh, ēnu referentu sanāksmes. Es eh, ļoti gaidu jūsu ziņojumu. Skatīsimies, vai mēs varam virzīt uz priekšu šo darbu kārtību. Mēs neatrisināsim visas problēmas. Tomēr darbu kārtību varam nedaudz virzīt uz priekšu. Protams, ar tautas partijas palīdzību. Un esam ļoti pateicīgi Danutei, ka viņa iesaistījās, un arī diskusijas ir bijušas ļoti noderīgas, un viss iet uz priekšu. Mēs virzām uz priekšu šo darbu kārtību, un iespējams, kā jūs to zināt, tad padomē ir mēģinājumi šo konkrēto dosie bloķēt. Es neesmu droši, vai mēs šīs problēmas varēsim atrisināt šajā sasaukumā, tomēr es domāju, ka tas, ka mums ir stingra pozīcija no parlamenta, tas uh, Eh, padomi informēs un iespējams eh, palīdzēs viņiem pārvarēt viņu grūtības. Tas ir mūsu kopīgais mērķis. Paldies! Lielas eh, paldies! Un tagad varu sniegt informāciju par mm, termiņiem 20. novembris, tātad grozījuma iesniegšanai un apspriešana 10. decembrī. Balsojums ekon būs janvāra sākumā 19. gadā. Nu, tātad eh, tie, kuri eh, eh, mm, strādā pie šī faila, ceru, ka šie termiņi jums ir pieņemami. Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Pēc pārtraukuma redzu mūsu referenti, līdz ar to man nav nekādu baiļu. Un tagad nākamais punkts - fiskālās atbildības un vidējā termiņa budžeta ievieres stiprināšana dalībvalstīs. Un tagad došu vārdu Hubners kundzei. Viņas komentāriem. Paldies, eh, priekšsādētāji! Šis ir ļoti atšķirīgs portfolio. Es domāju, ka eh, šeit ir dramatiskas atšķirības vai eh, komitejā un droši vien arī pašā parlamentā. Skatīsimies, kas tur beigās sanāks. Te ir runa par trešā panta transponēšanu no fiskālā kompakta savienības mm, likumdošanas sistēmā. Esmu saņēmusi grozījumus šim priešakumam. Un ir vairākas eh, grupas, eh, tas ir eh, sociālisti mūsu kolēģi, arī GUE, FDD, zaļie. Viņi grozījumos lūdza noraidīt komisijas priešakumu vienkārši. Un man ir jāsaka, ka man ir problēma ar šādu pieeju, un patiesībā es vēlētos teikt, ka neesmu noskaņota atbalstīt šādu veidu pieeju. Un es arī uzskatu, ka mums ir jāiet tālāk ar eh, transponēšanu, ar šo transponēšanas daļu eh, fiskālajā kompaktā. Un es arī uzskatu, ka eh, noraidot komisijas priešakumu, mēs rīkoties ļoti pretproduktīvi. Es uh, domāju par uh, tiem, kurus ne, neapmierina šī brīža fiskālais ietvers un politiskā ziņā, tas būtu kaitīgi mums uh, Eiropas parlamentā. Šī ir konsultācija procedūra, un padomēji ir jāiegūst parlamentā pozīcija, tomēr šī pozīcija nekādā veidā nav saistoša padomē. Līdz ar to, ja mēs vienojamies noradīt komisijas priešakumu, tad tas neapturās procedūras padomē. Un teorētiski, ja ir situācija, kad pāti padome norādītu priešakumu, Tas eh, nenozīmētu, eh, eh, ka šī brīža fiskālā ietvara elementi tiktu atcelti attiecībā uz divu paku un fiskālais kompakts joprojām tiktu piemērots šī brīža versijā. Tā ka es uzskatu, ka noraidot šo komisijas priešakumu, tas būtu politisks paziņojums bez šaubām. Tomēr es domāju, ka tādā veidā mēs raidītu tādus signālus, kas, manuprāt, nav Eiropas parlamenta interesēs. Un es domāju, ka pirmkārt mēs eh, ar šādu eh, pieeju pateiktu, ka mēs eh, pieņemam starpvaldību risinājums, ka mums ar tiem nav problēmu, un tas nozīmētu atgriešanos pie mūsu iepriekšējās pozīcijas. Daži no jums atcerās, ka patiesībā Eiropas parlaments cīnījās par to, lai šajā līgumā iekļautu šo 16. pāntu, kas uzliek par pienākumu sadarbību pēc būtības eh, starp eh, juridiskajām struktūrām, un, ja jūs atceraties, eh, tad tas ir pretrunā ar vairākām iepriekšējām pozīcijām, ko pauda iepriekšējās parlaments 15. gadā bija ziņojums par ekonomiskās pārvaldības ietvara pārskatu, un tur tika pateikts, ka fiskālais kompakts ir ārpus institucionālās struktūras, un līdz ar to tā ir problēma integrācija. Tas ir tas, kas tika pateikts tika lūgts, lai tas pilnībā tiktu iekļauts kopienas ietvarā. 17. gadā mēs savukārt pieņēmām divus vai trīs ziņojumus, kur šis jautājums tika spēcīgi pieminēts. Tās bija prasības, kas nāca no parlamenta. Un visas Banku Savienības ziņojumos mēs runājam to, ka ir jābūt pret šādiem starpvaldību līgumiem, kuri aicina iekļaut uh, citus starptautiskos instrumentus. Un es eh, domāju, nu, es eh, ceru, ka mēs kā parlaments, eh, noraidot starpvaldību risinājumus, ka mums ir lēms pamats to darīt. Un otrs jautājums, kur vēlētos pieminēt, lasot jūsu grozījums, ir tāds, ka, manuprāt, netransponējot un neizmantojot šo iespēju transponēt šo līguma daļu, tas Nu, mums liktu zaudēt iespēju eh, parlamentam eh, piedalīties eh, turpmākajās diskusijās un pārskatos fiskālajiem ietveram. Manuprāt, ar šo ierosināto direktīvu mēs pārējām no normām, kas saistās ar fiskālo kompaktu, uz juridisku statusu, kura ietveros Eiropas parlamentam pilnīgi, nebija pilnīgi nekādas lomas attiecībā uz juridisko statusu, kura kurā Eiropas eh, parlaments ar parlamentu tiktu veiktas eh, konsultācijas un būtu iespēja izstrādāt atzinumu. Tā ka es eh, domāju, ka mums nevajadzētu vienkārši neizmantot šo iespēju panākt lielāku ietekmi jautājumos, kas saistās ar fiskālo politiku. Ir dažādi atzinumi, viedokļi no Aldis un EKR. Viņi ierosina grozījumus, komisijas tekstam. Un tad ir arī atzinumi, kas eh, vai nu noraida, vai kā uh, zaļie ierosina, viņi ierosina arī uh, vairākas būtiskas uh, izmaiņas pēc būtības. Uh, direktīvā, es domāju, ka ja mēs iekļaujam normas šajā direktīvā par uh, to, ka, nu, tad, un ja tas viss tieši konfliktēja ar sešpaku, vai fiskālo eh, kompaktu paši par sevi. Tādā veidā mm, rodas eh, konflikta eh, risks piemērošanā un likumdošanā, tāpēc, ka mums būtu vairāki elementi Eiropas Savienības likumdošanā par vien to pašu jautājumu, kas patiesībā runātu par eh, eh, dažādām lietām, un tas eh, radītu lielu juridisko noteiktību un lielu sarežģītību attiecībā uz sarežģītiem politiskiem jautājumiem. Un tāpēc es domāju, ka visprātīgākā stratēģija, kādu es ierosinu, ir to transformēt tādā veidā, ka mēs rīkojamies neitrāli Un eh, tās ir eh, starptautiskas izvēles, eh, kas tiek veikts attiecībā uz fiskālā kompakta transponēšanu. Un tas ir arī mm, turpmāk kalpot kā pierādījums. Daži no jums pirms nedēļas bija šeit, kad mums bija diskusija ar fiskālās padomas vadītāju. Mēs varam redzēt to, ka šī fiskālā ietvara pārskats sākās, un šī ir mm, pirmā fāze Un eh, tiek eh, paredzēta arī sešpakas eh, pārskatīšana 19. gadā, kā arī fiskāliem kompaktiem. Un tādā veidā mums būs iespēja izmantot visus šos gadījumus. Un es vēlētos pieminēt, ka gan divpaka, gan trešas, trīs, ceturtās daļas no sešpakas uzsoteicās procedūra, un līdz ar to nākamajā gadā Nu, es vēlētos vēlreiz eh, uzsvērt eh, to, eh, ka atbrīvojoties no starp valdību risinājumiem un tos noraidīt, tas ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu darīt. Tas, ka mēs to noraidām, neatrisinās dažas problēmas, ko daži no mums ir no identificējuši. Atvainojos, ka tik ilgi runāju, tomēr Es nebiju klāt, kad eh, šis eh, ziņojums pirmo reizi eh, tika prezentēts, tāpēc vēlējos paust savu viedokli. Problēma nav Hubners kundze. Mums ir brīvs laiks. Es zinu, ka daudz no ēnu referentiem nav šeit. Es un D grupas vārdā Nu, eh, kā eh, jau nu pat, eh, kā teica mm, referente, tad ir ļoti liels politisks atšķirības, un te nav runa tikai par institucionālu pieeju, te ir runa par parlamentu, parlamenta darbu. Tas nav tik vienkārši risināms. Ir skaidrs, ka te ir spēcīgs arī Eiropas Eh, sabiedrības signāls, ne tikai eh, parlamenta signāls. Eh, pēc ekonomiskās krīzes pēc 2009. gada tika pieņemts lēmums realizēt vairākus budžeta pasākumus, kas bija nepieciešami, tomēr tie bija pārāk stingri. Un tādā veidā tika stingri uzraudzīti nacionālā budžeti, bija stingrāks fiskālais ietvers, un tas viss savukārt padzināja uh, eh, krīzi, no kuras Eiropa cieta jau vairākus gadus. Un uh, tā ir uh, realitāte um, vairumā Eiropas valstu. Un šī iemesla dēļ uh, mums, uh, Eiropas sociālistiem, uh, nav uh, pieļaujama uh, šī te um, pakta iekļaušana. Un, um, Tāpēc uzskatām, ka šeit vajadzētu paktu ievērojami grozīt, tāpēc, ka mūsuprāt, šeit būtu drīzāk jābūt tādam kā līgumam starp Eiropas eh, valstīm, eh, jo sevišķi starp Eirozonas valstīm, tomēr eh, analizējot komisijas ierosināto, šeit runājot par budžetu, nav tādas globālas vīzijas, kas varētu visu uzlabot. Tāpēc būtu drīzāk jāņem vērā visi sociālie vīdes, ekonomiskie indikātori, ne tikai budžets. Un tāda vēl viens reāls risinājums. Uh, Um, tātad Portugālē to varēja ļoti labi redzēt, uh, uh to, ka mēs esam uh, uh iesnieguši uh, grozījumi tekstā noraidīšanai. Tas ir tiešām uh, nopietni, ir vajadzīgi nopietni uh, grozījumi. Paldies! Thank you. On behalf of the East... Paldies, uh, Zīles kungs, lūdzu. Paldies. Uh, pirmkārt, es vēlos teikt, ka man ir liels prieks, ka referents ir saglabājis šo ziņojumu ļoti kodolīgi un lakoniski, to pašu varētu arī teikt, ka eh, par iesniegtajiem grozījumiem. Un tomēr ir vairāk deputāti piedāvājuši noraidīt komisijas priekšlikumu kā tādu, un tas man ir eh, šķits nedaudz mulsinoši. Es atceros, cik ļoti grūti tas bija manai valstī atlapt no e, ekonomiskās krīzes, finanšu krīzes, un kad mēs runājām par fiskālo paktu, uh, Es eh, tomēr pilnībā saprotu, ka mums ECR ir delegācijas, kas nav parakstījušos starpvaldību nolīgumu un joprojām nav fiskālā pakta daļa. Un tomēr es vēlos atgādināt, ka līgumus par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā jau tika oficiāli noslēgts 2012. gadā. Un no 25 eh, slēdzēju pusēm 22 ir oficiāli uzņēmušās fiskāla pakta saistības, un uh, tieši šīs līgumslēdzēja puses vienojās savā starpā, ka fiskālais pakts ir jāizstrādā Savienības tiesību aktos 5 gadu laikā. Un uh, šis uh, termiņš jau ir pagājis, tādēļ es nesaprotu, kādai komisijas priekšlikums dažu komitejas locekļu acīs šķiet nepieņemams. Man eh, nostāja tāda, ka ne tikai fiskālā uzmanība nepieciešama, bet arī kopēji eh, noteikumi jāņem vērā. Mēs varam, protams, runāt par elastības ierobežojumiem un eh, investīcijām noteiktos laika posmos, bet mēs redzam, ka vairākas dalībvalstis ir kļuvušas daudz spēcīgākas pēc ekonomiskās krīzes, pieturoties fiskālajiem noteikumiem, nevis tos pārkāpjot par būtiskākajām pārmaiņām mēs redzam arī tā tā dēvēto neatkarīgo eh, veidojumu lomu. Ir svarīgi, lai tas nebūtu saistīts ar nevienu no partijām. Un eh, nebija saistītos eh, politikas veidošanas un ne, neizdarīt lēmums ārpus to mandāta. Lūdzīgi to dalībniekiem būtu jābūt nominētiem un ieceltiem ne tikai balstoties uz viņu pieredzi, bet arī uh, E, sasniegumus un neatsaucoties viņu politiskos e, piesaisti. Un tādēļ man ir liels prieks dzirdēt e, citu komitejas locekļu piedāvātos grozījumus, un es ceru, ka būs auglīgas diskusijas un labi kompromisi. Liels paldies! Thank you very much. I don't see... Paldies! Uh, Aldes grupas neviena nav, tādēļ vārds uh, zaļiem Lamberkungs. Paldies, uh, priekšādāji! kļūdieties ir eh, cilvēcīgi, latīniski izsakoties. Danot, es ieklausījos jūs teiktajā. Jūs Jūs visu laiku mums atgādinat ka ir vairākas Eiropas parlamenta rezolūcijas, kurās ir norādīts, ka eh, fiskālās pakts jāiestrādā Eiropas Savienības eh, tiesību aktos. Es domāju, ka jums ir jāsaka pilnīgi viss, jums ir jāatgādina, ka šajās rezolūcijās ir norādīts pēc izvērtēšanas un pārskatīšanas, un, protams, tas nenotiek šobrīd. Tā tas ir. Lielākā daļa šī parlamenta neapšauba Eiropas ekonomiskās pārvaldības eh, pamatus. Es varu teikt pavisam skaidri, es neuzskatu, ka mums var būt monetārā savienība bez kopīgiem noteikumiem, bet tāpat mums nevar būt arī monetārā savienība bez stipras, un ar to es domāju vācu izpratnē, finanšu solidaritātes mehānisms. Un joprojām vairākums uzskata, ka var būt monetārā savienība un pietiek tikai ar vienotu valūtu, vienotu centrālu banku, vienotiem nosteikumiem. Tas arī viss, bet tā nav. Ja mēs esam iesnieguši grozījumu par noraidīšanu un ar pamatojumu, ne jau tā, ka mēs negribam noteikumus, un es esmu jau iepriekš norādījis, tas ir tādēļ, ka noteikumi, kas šobrīd ir spēkā, to starp arī līgumā, tie nav, un es atkārtoju, tiem nav nekādu zinātniska pamatojumu. 3 60%. Tie ir tīri politiski skaitļi. Nav nekāda zinātniska pamatojuma. Es zinu, ka jūs jau daudzreiz esat to no nu manis dzirdējuši, bet ja mēs pieņemam lēmumus, tiem ir jābūt balstītiem zinātniskos apsvērumos. Un uh, nevajadzētu ar to uh, atbalstīt tādas lietas kā glifozātu, kas no zinātnes puses, nu, ticiet man, ir ļoti pretinīgi, bet nu, ne par to šobrīd runa. Ir fiskālie noteikumi, kuriem nav nekāda zinātniska pamatojuma un kas ir pierādījuši sevi kā uh, cikliskas uh, ainas veicinošus elementus. Mums ir vēlreiz jāskatās uz šiem noteikumiem, nevis domāt par to atcelšanu, bet par to pārveidošanu, pārveidošanu par kaut ko, kas būtu no ekonomiskā viedokļa saprātīgs un ņemtu arī vērā, kā jau tika ļoti pareizi norādīts, ka šie noteikumi pastāv, lai palīdzētu mūsu iedzīvotājiem. Un es nepieņemšu to, ka finanšu tirgi ir kā starpnieki ar mūsu iedzīvotājiem. Tie nav, un tie to jau ir skaidri parādījuši. Finanšu tirgi darbojās un strādā tikai, lai palielinātu labklājību tiem, ka, kurus kļūdaini devē par investoriem, patiesībā viņus būtu jāsauc par kapitāla īpašniekiem, kas ir pilnīgi netitāli, jo investori ir pārāk pozitīvs termins, lielākā daļa no viņiem nav uh, investori, viņi vienkārši meklē vieglas peļņas iespēju. Es uh, baidos no tā, ka daudz no jums vienkārši atbalsta šādas uh, vieglas divas un peļņas meklējumu Mēs neuzskatām, ka fiskālais pakts pašreizējā redakcijā būtu jāiestrādā Eiropas saimnības tiesību aktos, jo tas eh, sliktu lietu padara vienkārši vēl sliktāku. Mēs neesam slinki un esam arī nosūtījuši grozījumus, kuros ir sniegta eh, nojausma par to, kā šāda integrācija izkrītos, ja tā tiktu izdarīta pareizi. Un pirmkārt ir nepieciešams mainīt tiesisko pamatu, lai uh, nodrošinātu Eiropas parlamenta tiesības. Es domāju, ka daudz revolūcijas ir sākušās ar uh, saukli nekādas, uh, nekāda nodokļa bez pārstāvības. Un šeit mēs runājam par fiskālo procesu, kas tiek pārvaldīts, kas nav demokrātiski atbildīgs. Tālāk par koriģējušiem pasākumiem. Ja tik tiešām ir nekontrolējums eh, budžeta vai parāda deficīts, un tas tiešām var notikt un savā ziņā eh, var radīt lielu apdraudējumu monetārajai savienībai un eh, arī attiecīgai valstī. Un ir daudz veidu, kā korģējošs pasākums īstenot, un tas ir nepieciešams pasaulē, kurā fiskālās un sociālās sistēmas konkurē viena ar otru. Ir skaidrs, ka gala rezultāts būs tāds, ka mēs um, mazināsim sociālos izdevumus, un galu galā tas tikai nodrošinās lielākas peļņas iespējas tiem, kas meklē vieglu iespēju nopelnīt. Un tādēļ mums ir jādomā par fiskālās atbildības programmu. Ja es varu izmantot šo vārdu taupība, e, taupība veicina sociālo nevienlīdzību, bet ir arī citi veidi, kā, teiksim, īstenot budžeta koriģējošās programmas, un tās varētu mazināt nevienlīdzību, kā Somija to pierādīja 90. gadu sākumā. Un, jā, jūs varat pārliecināt, ka tie, kuriem ir visspēcīgie pleci, arī visvairāk iesaistītos, eh, lai veicinātu budžeta līdzsvarošanu, un ja viņi būtu eh, palīdzējuši vairāk, eh, lai risinātu to barda, ko viņi izraisīja finanšu krīzes rašanās, reizē mūsu situācija pēc tam citādāka. Bet, nu, labi. Tālāk par neatkarīgiem veidojumiem. Par korģējušiem pasākumiem mēs eh, runājot domājam, lai tie tiktu veidoti domājot par vidi un sociālo uh, uh, apstākli. Un par, tas pats arī par šiem neatkarīgiem nodibinājumiem, tie, protams, var pastāvēt cilvēki, kas nav iestājušies un saistīti ar nevienu partiju. Bet es arī varētu izveidot šādus eh, nodibinājumus ar neoklasiskiem ekonomistiem. Šī neoklasiskā ekonomikas teorija nav pasaka, tas ir tīrs joks, tas ir viltus ziņu un viltus zinātnes tipisks piemērs. Viņi neko nesaprot no mūsu pasaules, un mazākajā eh, gadījumā es varētu pieciest dažus šādus neīsts zinātnieku tirkus, bet es vēlos jums piesaistīt īstai ekonomikai, piesaistīt cilvēkiem, kas pazīst mūsu e, sabiedrību un zina, kā ekonomika darbojas. Ja mēs varētu nodrošināt daudzveidību šādos nodarbinājumus, tad tas būtu tikai labi. Jā, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams kaut ko darīt, lai saglabātu pašreizējo e, valūtas vienu e, savienību, bet tas, kas tiek piedāvāts šobrīd, e, ne tū, ne pienāk šī mērķa sasniegšanai. Paldies, nu labi, ka mums ir iekrājies laiks. Parasti ir ir tā, ka referendam 5 un citiem 3, bet, nu, ja jūs vēlties vairāk runāt, eh, tad mēs varam atvēlēt jums nedaudz vairāk laika. Marisa Matēs no Zaļo grupas. I'm going to speak in Portuguese. Obrigada, uh, Presidente. Bem. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī mēs esam iesnieguši grozījumus, un tie ir saistīti ar noraidīšanu, šī, šo noteikumu noraidīšanu, un tas nebija tādēļ, ka mēs vienkārši pārams, pārāk slinki, bet tādēļ, ka mums ir politiski apsvērumi. Es domāju, ka pat tie, kas pagātnē ir izteikušies par kas uzskatīja, ka šādi instrumenti ir vajadzīgi, šodien viņi ir konstatējuši un redz, kas notiek, noticis pēdējos gados, un tāpēc viņi saprot, kādas sekas ir šāda veida pasākumiem, tāpēc mums ir nepieciešams ņemt vērā to visu, tad, kad mēs runājam par politisko risinājumu. Manuprāt, ir nepieciešams diskutēt par to visu atklāti, lai tiešām nesanāktu uh, Atkal tāda nejauga situācija skārts, ka varbūt dažreiz mēs kļūdāmies, dažreiz ir jālabo šīs kļūdas, bet te pašā laikā ir jābūt, nu, arī tādiem paškritiskiem. Nedrīkstam arī nekādā gadījumā uzskatīt, ka tas, kas vienreiz ir lemts uz uh, visiem mūžiem, ir pareizi, bet uh, noteikumi, kas tika izvirzīti, tie varbūt atsevišķos gadījumos ir jāpārskata. Ir, protams, arī zinātniskie Eh, aspekti, tie ir saistīti arī ar ieviešanu, un tas ir negatīvi ietekmējis. Un dažos gadījumos eh, noteikumi tiek ieviesti pat stingrāk nekā bija sākotnēji paredzēts. Tagad runājot par šīm neatkarīgajām institūcijām, nu paskatāmies uz to, kāda ir reāla situācija. Runa nav par to, ka tiek vienkārši noteikti kāda instance, kas nodrošina parlamentu lēmumu izpildi. Nē, mēs šeit runājam par institūcijām, kas var nākt klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem un kas varētu tiešām uzlikt valstīm par pienākumu. Nākamais jautājums, protams, ir par uh, demokrātisko leģitimitāti, bet šis jautājums jārisina vienmēr. Es pats nāku no valsts, kas ir cietusi ļoti nopietni trojkas uh, priekšlikumu dēļ un pielāgošanās politikas dēļ. Uh, un arī mūsu taupības politika ir bijusi ļoti akla. Un tagad mēs esam tādā situācijā, kādā mēs esam, un jāskatās arī uz to, kāda ir komisijas priekšlikumi. Varam teikt, ka šī brīža situācija ir labāka nekā būtu bijusi, ja mēs ieviestu visus priekšlikumus, kas mums tika likti. Un šīs policijas, politikas uh, ieviešana nosaka to, ka nelīdzsvars ne tikai pastiprinātos, bet uh, mēs pat varētu izraisīt sociālo krīzi. Tāpēc ir nepieciešams visas šīs potenciālās sekas paturēt prātā un pirms mēs kaut ko lēmjam tiešām padomāt. Lai nesanāktu tā, ka Eiropas Savienībā ir ļoti liela neapmierinātība Un lai nesanāktu tā, ka mēs nākam klājā ar risinājumu, kas Eiropas Savienībai un Eiropas Savienības iedzīvotājiem nav pieņemams, un lai budžeta politika nebūtu pret cilvēkiem. Jo tad, kad mēs tagad runājam par risinājumu, tad ir svarīgi saprast, ka mums ir nepieciešams eh, spērt to soli uz priekšu, ne atpakaļ. Un to mēs varam darīt tikai tad, ja mēs ņemam vērā pagātnes kļūdas. Un lai ideoloģisko aklumu es nekādā gadījumā nepieļautu. Paldies! Liels paldies! Neviens cits ēna referents nav pieteicies runāt līdz ar to. Peres kundze tagad brīvais mikrofons lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, šīs diskusijas ir svarīgas, tāpēc, ka Ņemot vērā to, kā tiek realizēta politika Eiropā, tiek tiešām ir ļoti būtiski par to izteikties, un šeit man ir vairāki komentāri. Es domāju, ka, manuprāt, Ir eh, ļoti daudz eh, cilvēku Eiropā, kuri eh, uzskata, ka šis te kompakts ir labas pārvaldības piemērs, iespējams, ka tie ir cilvēki, kuri īsti nedzīvo realitātē. Te varam runāt par Salvīniju. Nu, tad, tad kaut kas tāds, kas īsti labi nefunkcionē. Un uh, ir uh, tāds uh, iespējas, ka uh, juridiskā uh, ziņā mēs tā kā kāpjamies atpakaļ, uh, tiek izveidots tāds kā budžeta līgums, uh, mēs to vienmēr esam noraidījuši nu, kopienas uh, līmenī. Mēs tik tiešām vienmēr esam uzsvēruši, ka ir jāveic nopietnas izvērtējums, un tas beidzot ir noticis. un eh, te var eh, runāt eh, par fiskālām darbībām, un tas saistās arī ar stabilitātes faktu. Tas ir tāds darbs, kuram īsti nebūtu jēgas, un tad tas ir tāds arguments no manas puses, ka es esmu dzirdējusi, ka cilvēki saka, ka institucionālā ziņā parlaments tikai konsultē, te var pildīties debatēs Bet, nu, es nezinu, kāda tam ir jēga šādiem uh, argumentiem. Te ir argumenti, kādus esmu dzirdējis savā grupā un kas izskan arī jūsu grupās. Uh, tajā uh, brīdī, kad mēs uh, pieņemam uh, likumdošanas normas uh, par uh, budžetu un uh, fiskālo stabilitāti, uh, ir jāveic plašas konsultācijas. Ir dažādi uh, apstākļi, kas tiek ņemti vērā ekonomiski, juridiski. Un eh, kā ir ar eh, sarunām ar komisiju? Netiek eh, ņemti vērā reāli fakti sarunās, un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi negrozīt juridisko pamatu šeit, tāpēc, ka tādā veidā varētu diskusiju padarīt vēl trauslāku, ir jāņem vērā politiskie mērķi, ir jāveic pārskats, kas saskana ar mūsu mērķiem un atbalsta ilgspējīgu attīstību. Mm, tas nav ņemts vērā tekstos, par kuriem mēs šajās debatēs diskutējam. Paldies! Thank you, Mr. Pereira. Lūdzu, Pereira kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Par Eiropas Savienības budžeta vienošanos. Tas bija risinājums tā brīža situācijai. Tas bija saistīts ar valsts budžetu krīzi, valsts parādu krīzi. Un par to vienojās valstis Eiropas Savienībā. Un līgu valstis jau no paša sākuma teica, ka ir nepieciešama noteikumu integrācija, jo šādā veidā var stiprināt Eiropas Savienības funkcionēšanu bet šādiem noteikumiem ir jābūt saistītiem ar ieviešanas praksi tā lai vajadzības gadījumā noteikums varētu grozīt. Tātad, ja mēs šodien paskatāmies situāciju, un ja mēs tagad sakām, ka tie, kas ir pret komisijas priekšlikumu, ka viņi būtu pret Eiropas līgumu, tad varētu teikt, ka Eiropas parlaments atbalstot visu tikai starp valstu līmenī, ne vairāk. Tas vispār neatbilst īstenībai. Tagad mums ir jāpadomā par to, kādi ir risinājumi, kādi ir vienošanās sekas, un kur ir jāintegrē noteikumi, un kur tas nav nepieciešams. Tā bija tā doma. Un runa vispār nav par to, lai mēs meklētu risinājumu starpvalstu līmenī un lai šie risinājumi būtu tādi mūžīgi. Bet ko lai dara, ja ir šāda valsts parādu krīze un ir tikusi īstenota taupības politika gadiem ilgi, tad ko lai dara attiecībā uz to, ka noteikumi nav līdz galam skaidri un katru reizi, kad tiek iesniegts budžeta projekts, un Eiropas komisija uz to skatos, skatās, un tad atsevišķos gadījumos ir arī uh, Finansisti, neatkarīgie finansisti, viņi līdz galam nesaprot, kā šie notiekumi ir īstenojami. Līdz ar to, ja tas tā ir, tad uh, mums ir absolūtākais pamatojums darīt tā, kā mēs esam apņēmušies, respektīvi ļoti rūpīgi izvērtēt budžetu un vajadzības gadījumā pārskatīt noteikumus, jo tad mēs varēsim Eiropas Savienības līmenī rast risinājumu. Tad mēs varēsim koordinēt budžetu politiku un mūsu iedzīvotājiem darīt labu. Paldies, skatos, ka neviens cits nevēlas izteikties, tad lūdzu, aicinu izteikties referenti. Lielas paldies! Cik labi, ka es varēju izraisīt šādu diskusiju! Jo Mums tiešām bija nepieciešama diskusija par izaugsmu stabilitātes paktu un fiskālo ietvaru un tā tālāk. Es esmu jau teikusi, ka šī diskusija ir eh, paredzēta. Bet šķiet, ka mēs tagad runājam par lietām, kas pēc būtības attiecas uz tādiem vairākiem diskusiju līmeņiem. Mēs runājam par to, ka ir nepieciešams uh, fiskālo noteikumu trešo pantu integrēt. Runa nav par to, lai mēs varētu tagad radīt jaunu fiskālo ietvaru vai nu divu paku risinājumu, sešu paku risinājumu Bet tas, ko es vēlos teikt, ka šī runa, šeit runa nav par pagātni, šeit runa ir par mūsu nākotni, par konkrētiem mērķiem, kas tagad ir atšķirīgi, un tie varētu būt saistīti ar parlamenta prasībām, lai vienošanās tiktu iekļautā tiesiskai ietvarā, jo mēs nevaram vienkārši ignorēt starptautiskās tiesību normas. Un šīs starptautiskās tiesība normas jau ir integrēta nacionālajās likumos. Un lai nesanāktu tā, ka mums būtu nepieciešams pirms atteikties no visa, kas ir bijis līdz šīm, un tad būtu jāmaina Eiropas Savienības funkcionēšanas modelis ekonomikas politikas eh, jomā, runājot par stabilitātes un fiskālo ietvaru un visām citām lietām, ko jūs pieminējāt. Līdz ar to, ja mēs plānojam izmantot šo direktīvu, lai mainītu pilnīgi visu šo ietvaru, ja es saprotu, ka juridiski tas nav iespējams, līdz ar to jūsu grozījums nepiedāvā kaut ko tādu, bet tur ir cita veida grozījums, bet, ja es pareizi saprotu, ka tas ir tāds politisks signāls, lai varētu vienkārši parādīt, lai mēs varētu strādāt pie lietas pēc būtības, bet šī direktīva nav par to. Līdz ar to rodas risks, ja mēs šos grozījumus akceptētu, runājot par dažu kolēģu grozījumiem, tad tas vairs nebūtu konsekventi ar e, citiem aspektiem, tad līdz ar to šo direktīvu mēs grozīt nevaram. Atceramies, ka šī direktīva tikai daļēji iekļauj to, kas līdz šīm nav iekļauts, bet šī direktīva nekādā gadījumā neaizver nekādas durvis uh, un nepabeidz fiskālās reformas, un daudz jautājumu, par kuriem jūs runājat, šeit vispār nav iekļauti, un tāpēc es saprotu, jā, tagad ir uzsākta diskusija par fiskālo ietvaru, mums ir nepieciešams pārskatīt sešpaku un divpaku normatīvu aktu, tas būs tuvākajos gados, bet tā ir cita lieta par citiem jautājumiem, tāpēc arī uh, priekšlikumi, mani priekšlikumi skār tikai to, kas saistīts ar šo direktīvu un tās īstenošanu. Mēs šeit nerunājam par tādām globālām pārmaiņām, mēs runājam par to, kas ir palicis šajā ietvarā un kas pagaidām nav iekļauts Eiropas Savienības tiesību aktos. Mans priekšlikums būtu, ka varbūt mēs varētu ar tiem kolēģiem, kas vēlas diskutēt, varētu turpināt diskusiju, bet neizskatās, ka mēs varēsim panākt daudz kompromisu risinājumus. Bet trešdien Es neatceros precīzi, cikos varbūt mēs varam satikties un turpināt diskutēt. Bet šķiet, ka vienkārši mēs tagad esam ievirzījušies citā juridiskajā pasaulē. Līdz ar to diez vai mēs varēsim uh, vairāku grupu grozījumus kaut kā integrēt, bet, nu, es būtu gatava pervanša. Es esmu pozitīvi noskaņota, un es varu atbalstīt tavus viedokļus, bet uh, šeit vienkārši ir cits stāsts. Tāpēc es nedomāju, ka būtu nepieciešams šos divus mērķus sajaukt kopā, jo šeit gal galā runa ir par tādu nelielu daļu no trešā panta, un tas nav gluži tas pats, par ko jūs runājat. Jūs runājat par tādām pamatlietām, par pārskatīšanas nepieciešamību un tā tālāk, bet es nedomāju, ka šis ir uh, tas veids, kā mēs to visu varēsim panākt. Ne, es, protams, labprāt, bet nešķiet, ka tas būtu iespējams šobrīd. Paldies! Paldies, Hibners kundze! Tie, kas vēlas, varētu trešdien tikties un vajadzības gadījumā to izskatīt un paskatīties, ko var darīt lietas labā. Bet, jebkurā gadījumā balsojums ekon komiteja ir paredzēts 27. novembrī, un līdz ar to, ja kas varēsim balsojumā to visu apst, atrisināt. Pēdējais darba kārtības jautājums ir ikgadējs ziņojums par finanšu pasākumiem, ko veic Eiropas Investīcija banka. Un Bārbara Kapela ir mūsu referente. Aicinām referente izteikties. Lielas paldies, priekšsēdētājas kundze! Ļoti labi, ka mēs esam pieturējušies pie laika. Redziet, tagad ir uh, 21, eh, 27, līdz ar to vēl ir laiks izskatīt šos jautājumus. Mums ir daudz grozījumu arī par šo ikgadējo ziņojumu par Eiropas investīciju bankas darbību. Mums kopumā 165 grozījumi, kas ir daudz vairāk nekā iepriekšējā gadā. Es esmu diezgan pārsteigta, ka, lai gan ziņojums ir tik ļoti īs, līdz ar to mēs nevarēsim pārāk daudz grozījumu šeit iekļaut. Tāpēc arī tiešām paldies, ka ēnu referenti ir gatavi uh, būt uh, ļoti konstruktīvi attiecībā uz saviem grozījumiem. Uh, pateicoties tam, ka mums ir tik daudz grozījumu, mēs esam pat iekļāvuši trīs jaunas sadaļas, kas ir saistīti ar uh, uh, referentu risinājumiem, par caurskatāmību, par ārējo darbību un par nodokļu atbilstību. Tas ir saistīts ar 15. pandu, kas sākotnējā risinājumā nebija iekļauti. Līdz ar to tiešām varam teikt, ka lielākoties mēs varam vienoties ļoti plaši. Protams, tehniski vēl ir jārisina un Rīt no rīta ir paredzēta vēl viena tehniskā sanāksme, tas būs astoņos no rīta, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim tad vienoties par kopīgu tekstu, un tad jau nākamnedēļ ekon komitejai mēs varēsim šo ziņojumu iesniegt uz balsošanu, un tāpēc esmu pārliecināta, ka mēs varēsim par visu vienoties, un nevaras vien sagaidīt rītdienas diskusiju. Thank you, Mrs. Kapel. Paldies, Kāpēls kundze. No tautas partijas laikam neviena pārstāve šeit eh, nav. Tad eh, ir arī atvainošanās no manas eh, grupas, no Sandra Lūnes. Un es vēlētos arī atzīmēt, ka Lunes kungs vēlas pateikties ekonu komitejai par veikto darbu, un šobrīd viņš kļūst par aizsardzības ministru Beļģijā. Un tāpēc mēs vēlamies arī atzīmēt viņa veikto darbu Tomēr eh, šobrīd vēl nav eh, iecelts viņam aizstājējs. Tā ka, eh, diemžēl, izskatās, tad neredz runātājs, bet tagad go vārdā. Lūdzu. Es runāšu ne tikai savas politiskās grupas vārdā, es uh, runāšu arī ēnu referentu vārdā, kuri šodien nevarēja piedalīties sanāksmē. Viens no eh, iemesliem, kāpēc eh, mēs eh, iesniedzām šo ziņojumu, un viens no iemesliem, kāpēc mēs esam iesnieguši tik daudzus grozījumus, daudz vairāk nekā iepriekš, nu tas. Uh, nav tik lielā mērā saistīts ar eh, to, eh, ka eh, ziņojums ir mm, ierobežots, bet drīzāk tas, ka ziņotāji noraidīja mūsu ierosinājumus debašu laikā. Tur tiešām ir dažādas problēmas, un mēs nevaram to visu tā vienkārši paslaucīt malā. Mēs veidojam šo te ziņojumu attiecībā uz eh, to, kā Eiropas Investīcija banka ir veidota, un tāpēc eh, mums ir eh, nepieciešama tāda ambiciozāka pieeja attiecībā uz banku. Ir jābūt daudz augstākam ambīciju līmenim, ir jābūt lielākai mērķtiecībai, lai būtu lielākas investīcijas perifērijos reģionos, kuriem mm, tās tik tiešām ir nepieciešams, jo sevišķi krīzes laikā ir e, nepieciešams, lai investīcijas būtu pārskatāmākas. Ir e, nepieciešama lielāka atskaitīšanās, e, demokrātiska pārvaldība tieši no Eiropas Investīcija bankas puses. Un jāņem vērā arī dažādas so, sociālās uh, politikas, kas ir labāk jāņem vērā. Ir jāņem vērā ilgspēja attīstība, līdz 30. gadam, eh, kā eh, to ir paredzējis eh, ANO. Un līdz ar to šeit, šajā mm, ziņojumā mums ir jālūdz Eiropas investīcija bankai ambiciozāks investīcija politikas lai būtu iespējams eh, panākt ilgspējīgu eh, izaugsmi un jo sevišķi vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, lai tie varētu būt atvērti inovācijām. Un šī iemesla eh, dēļ mums vajadzētu izvairīties no biznesa as usual pieejas, jo sevišķi attiecībā uz tiem reģioniem, kuros ir ļoti augsts bezdarbs un plaša migrācija, kā arī kas attiecās uz deficītu sociālajā politikā. Rītdien pulksteņi astoņos būs vēl viens sanāksme ar ēnu referentiem. Un mēs e, iesniegsim vēl priekšlikumus, tāpēc, ka es uzskatu, e, ka līdz e, šim brīdim e, referentes e, mēģinājumi panākt kompromisu nav bijuši pietiekami. Līdz ar to es ceru, ka mūsu priekšlikumi e, tiks atbalstīti un eh, tos atbalstīs arī citi ēnu referenti un citas politiskās grupas, eh, kuras eh, šodien nevarēja šeit piedalīties. Paldies! Un tagad dodu vārdu referentai noslēguma vārdiem, lūdzu. Paldies! Vēlos pateikties visiem kolēģiem, arī papadi Mulis kungam. Paldies par šo viedokli un tiešām ceru, ka rīt mēs varēsim panākt tādu risinājumu, uh, kas būs visiem apmierinoši, un tāpēc arī ceram, ka arī nākam nedēļ mēs varēsim nobalsot par šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Es saprotu, ka laika grafiks ir rītdienēnu referentu sanāksmē. Komprim, darbs pie kompromisiem beigsies, tad būs arī 20. novembrī ekon sanāksme. Eh, tiem, eh, kuri mūs klausās internetā, eh, tāds ir mūsu laika grafiks. Desmitais punkts, dažādi jautājumi. Diviem, šeit ir tikai divi deputāti palikuši. Ja jums nav ierosināmi citi jautājumi, tad varam beigt šo sanāksmi. Nākamā sanāksme notiks 9. 19. novembrī un sāksies pulksten 3. kā arī otrdien 20. novembrī no 9. līdz 12.30 un no pustrījiem līdz pusseptiņiem. Paldies par uzmanību un labu nakti!